iebildes? Nē. Tāda nav, līdz ar to protokols ir apstiprināts. Gribu uh, informēt jūs, ka saskaņā ar reglamenta 3, 3 un 4 pantu juridisko lietu komiteja 19. marta 2014. gadā notikušajā sēdē ir pārbaudījusi Giovanni Barbagaljo un uh, Anetes Kovijus uh, mandātus un piedāvā apstiprināt mandātus. Bargalo kungam sākot ar 11. mārtu un Kovijas kundzei sākot ar 2014. gada 12. mārtu. Lūdzu jūsu piekrišanu, vai ir kādas piebildes. Ja nav nekādas piebildes, tad mandāti ir apstiprināti. Sirsnīgi sveicu abus kolēģus. Ortefē kungs ir iesniedzis lūgumu